Šis punkts ir noslēgts. Rīt uh, notiks balsojums. Tagad pievērsīsimies nākošajam darba kārtības punktam. Nākošais darba kārtības punkts ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski vidēji uh, termiņa finanšu palīdzība, dalību valstu maksājumu bilancēm un sociālā nosacītība. Trīs politiskās grupas ir iesniegušas šo jautājumu. Pirmai dod vārdu Ždanakas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Dargais komisār, dargie kolēģi, es nāku no Latvijas. Tā ir valsts, kuru smagi ir skārusi finanšu krīze. Latvija riskē bankrotēt bez finanšu palīdzības no ārpuses. Mēs esam saņēmuši šādu palīdzību no SVF un ES bet Latvijas valdībai bija jāsamazina budžets kā priekšnosacījums, un tā to darīja samazinot pensijas par 10% un eh, strādājošo pensionāru pensijas par 70% un samazinot eh, atbalstu ģimenēm un jaunajām māmiņām un arī strādājošiem vecākiem par 10% un arī samazināja ar nodokļiem neapliekamo minimumu, tātad palielināja, samazināja šo minimumu. Un, uh, Jūs redzat, ka uh, kādreiz pensija bija 100 vai 1000 eiro, tad 10% ir samazināti. Uh, komisija ir atbalstījusi šos te uh, samazinājumus, kas tika veikti skandalozā veidā. Bija jau no sākuma skaidrs, ka šādi uh, uh, samazinājumi bez uh, nopietnas izvēles uh, vai es vairāk skartu vājākos. Uh, Un uh, Latvijas situācija nav unikāla Eiropas Savienība. Arī Ungārija un Rumānija arī ir saņēmušas Eiropas Savienības palīdzību. Uh, un arī citām valstīm varbūt vajadzēs kādreiz palīdzību. Un tāpēc šāds te precedents, ka šāds antisociāls pasākums tiek pieņemts, nevajadzētu radīt šādu precedentu. Komisāra kungs, jūs, protams, varētu teikt, mēs tikai dodam naudu, valdības pašas ir atbildīgas par sociālo politiku, bet sociālās tiesības ir juridiski saistošas Eiropas Savienības institūcijām. Tas nozīmē, ka viss, ko uh, Eh, dara institūcijas, ir jāvērtē arī no sociālo tiesību aspekta. Pretējā gadījumā šīs te, eh, teiku, teiciens teikšana par to, ka mēs nodrošinām augstu sociālo aizsardzību, likt cilvēkiem vienkārši ironiski pasmaidīt. Paldies, Štanakas eh, kundzei. Nākošā runātāja divas minūtes Linnas kundze. Te nav runa par to, ka dalību valstīm būtu jādara, eh, mums nav jānorāda dalību valstīm, kas jādara, uz ko jātērē naudu, uz ko ne. Katrai valstī ir savas finanšu problēmas. Bet tad, kad dalību valsts saņem šo palīdzību no Eiropas Savienības, uh, tad šīm valstīm būtu jātērē nauda, ievērojot Eiropas Savienības principus, un tas arī paredz, ka jāņem vērā ir iespējamā sociālā atstumtība. Miljoniem cilvēki ir zaudējuši darbu, un, un tie, kas zaudējuši darbu dalību valstīs, ir vismazāk aizsargātie. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uh, dalībvalsts ievērētu sociālo nodrošinājumu. Un dalībvalstīm būtu jāņem, e, būtu jātaino savos e, Eiropas kopienai iesniegtajos ziņojumos sociālais aspekts. Es gribētu zināt, vai tas tā tiek darīts. Dalībvalstīm, kuras e, izmanto Eiropas eh, Savienības piešķirtos līdzekļus būtu jādara tā, lai vis, eh, visneaizsargātākie sabiedrības slāņi tiktu atbalstīti un komisijai jāraugās, vai tas tiešām tā tiek darīts. Rodas jautājums, vai dalība valstis izpild savus sociālos pienākumus. Un līdz ar tāds ir arī mūsu jautājums. Finanšu krīze visvairāk skar tieši visvairāk neaiz, vismazāk aizsargāto sabiedrības lāņus. Paldies Līnas kundzei. Tagad uh, divas minūtes uh, Sarkas kungam vārds. Paldies priekšstādāja kungs. Uh, Komisāra kungs, pirms tika uzdots šis mutiskais jautājums, es ļoti precīzi parādzījos uz informāciju, kāda bija pieredze pieejama un arī komisijas pozīcija. 24. aprīlī komisija šeit iesniedz normatīvo priekšlikumu saskaņā ar līgumu simto pāntu. Un šajā rezolūcijā, respektīvi šajā normatīvajā aktā, runāja par uh, finanšu palīdzību valstīm, kuras ir nonākušas grūtībās ar maksājumu bilancēm. Mēs šādi uh, parādījām solidaritāti. Bet vienlaikus parlaments uzsver, ka šī palīdzība jāsaista ar nosacījumiem un tika izvēlēti četri noteikti kritēriji. Uh, No vienas puses ir jābūt uh, ietaupījumiem valsts um, budžetā, ilgspējīgai attīstībai, uh, jārada augstas kvalitātes darba vietas un um, nedrīkst um, visu pārlikt uh, svaru uz uh, cilvēku uh, pleciem. Pāris mēneši ir pagājuši, mēs esam saņēmuši daudz informācijas no arotbiedrībām, no nevalstiskajām organizācijām un pilsoņiem, un dažās no valstīm uh, situācija ir tāda, ka daudz, uh, daudz ir atbalstīti, bet, kā jau dzirdējām, ir arī ļoti būtiski uh, samazinājumi, piemēram, pensiju gadījumos, un arī, piemēram, atbalsta maksājumos uh, tas skar um, slims cilvēks un tā tālāk. Uh, Tātad mūsu klusēšana ir nedaudz tā interpretēta, it kā mēs to atbalstītu, it kā mēs būtu līdzzinātāji, un tā tas nedrīkst būt. Mums jānovērš tas, ka netaisnīga rīcība notiek. Paldies! Priekšsētājs. Paldies Cerkas kungam. Tagad dodu vārdu komisāram Almonjas kungam. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs, dārgie deputāti, deputātis. Jā, problēmas Latvijā, Ungārijā, Rumānijā, tās ir šīs trīs valstis, par kurām runā, kas šādu finanšu palīdzību un maksājumu bilancēm ir saņēmušas. Tās nav problēmas, kuras ir izraisījusi Eiropas Savienība, bet gan finanšu un ekonomikas krīze un uh, tā uh, sliktā politika, kāda ir politiski atbildīgiem piekritusi šajās trijās valstīs. Tā piemēram Latvijā, Ungārijā, Rumānijā. Mēs redzam, ka šeit uh, ir uh, jārīkojas atbalsts caur struktūra fondiem, caur kohēzijas fondiem. Uh, tam jārada skaidra perspektīva, bet nebija domāts uh, tā, ka uh, šāds uh, atbalsts vispār tiek sniegts. Kādēļ šīm trim valstīm ir jārīkojas? Tas nav Eiropas Savienības vai komisijas vai padomas uh, Uh, vaina, bet gan slikta pārvaldība šajās uh, trīs valstīs. Mēs esam palīdzējuši, mēs esam darījuši iespējamu šo finanšu palīdzību, bet tas nekad nenotiek bez noteikumiem. Un ne padomu, ne parlaments nav devis mums mandātu bez noteikumiem sniegt šo uh, palīdzību. Bija noteikumi skaidri, noteikumi mēs šīm valstīm teicām Jūs nevarat darīt, ko gribat, nedrīkst tikt veikta regresīva pasākuma, nedrīkst ievadīt pasākumus, kas visnabadzīgākos vai visvājākos visvairāk skar. Tādēļ saprotu jūsu bažas un ne tikai piekrītu, bet arī uh, Eiropas uh, Savienības vārdā tā runāšu ar valdībām. 3,5 miljardi eiro, uh, kā aizdevumi, ir izmaksāti. Tās ir ļoti augstas summas, uh, kas ir uh, dots visām trim. Uh, valstīm, bet kā jau es teicu, neviens nedod naudu bez nosacījumiem, kas ar to tiek saistīti. Un mēs uh, vai tas mums patīk vai nē, nevaram tādus lēmumus veikt, par kuriem atbildība jāuzņems politiski atbildīgajiem tur. Un tas arī šo valstu parlamentiem pavisam skaidri jāpasaka. No otras puses, redzam, ka valstis ir krīzes situācijā, no tās cieši arī citas valstis. Uh, Un tad šeit tiek uh, uh ievadīti pasākumi, kas visskarbāk uh, uh, skar nabadzīgākos un vājākos. Protams, ka nosacījumi ir saistīti ar šiem aizdevumiem. Paldies! Priekšsēdētājs turpina. Paldies, komisāra kungs. Tagad uh, uzstāsies runātāji no politiskajām grupām. Gozes kungs, uh, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, komisāra kungs. Es gribu atgādināt komisāriem, ka tas, ko sacīja komisārs, tiešām ir atbildu šo jautājumu. Eiropas Savienība nepiešķir līdzekļus bez, um, no, bez saviem noteikumiem. Šie noteikumi saistīti ar uh, um, finanšu, ar um, darba vietu radīšanu, ar um, izvairīšanos no kli, ar klimata izmaiņu problēmas risināšanu. Un tas ir paredzēts tie, tam, lai šīs valstis, kuras saņem atbalstu, nos, spētu nostāties savām kājām. Taču šajā krīzes situācijā mums ir jāizrāda paļaušanās uz uh, tām dalībvalstīm, kas saņem šo atbalstu. Un mēs nevaram izvirzīt tādas prasības, kas būtu vērstas uz pagātni. Un es domāju, ka mums ir jāpaļaujas uz dalību valstīm, ka tās spērs tādus soļus, kas uzlabos situāciju, un mums nevajag izvērst kontroli, kā šīs valstis īsteno tām izvirzītās prasības. Un dalībās pašas var izvēlēties, kā izmantot tām piešķirtos līdzekļus. Un šajā brīdī tad tās var, var saprast, kādu pasākumu veicam sabiedriskajā jomā. Paldies Gozes kungam. Tagad uh, vārds uh, divām minūtēm uh, Beres kundzei. Uh, Lūdzu. Komisāra kungs, jūs ļoti labi atceraties 24. aprīlī. Cerkas kungs, mans kolēģis, atgādināja tad, kad akceptējām un apstiprinājām finanšu palīdzību dalībvalstu maksājumu bilancēm, izteicām divus noteikumus. Pirmkārt, lai šī palīdzība tiktu saistīta ar nosacījumiem sociālā jomā un ka būtu caurskatāmība attiecībā uz parlamentu. Uh, attiecībā uz uh, tiem noteikumiem, kā tiek noslēgts līgums ar um, dalībvalstīm, par kurām runājam. Es domāju, ka šīs diskusijas šovakar ir um, liederīgas, demokrātiskas un ka tās pierāda uh, rīcības efektivitāte. Mēs esam uh, ārkārtīgi kritiskā situācijā, arī Eiropas Savienībā mēs redzam, ka šī krīze skar tādas pamatlietas, arī solidaritātes starp dalību valstīm un raugoties uz dažām dalību valstīm un tie jaunumi, kādi no Rumānijas mūs sasniedz, situāciju tikai uh, pasliktina. Un šī politika, uh, to ir uh, izraisījusi krīze un sekas ir ļoti sarežģītas. Bet es negribētu, lai mēs šeit uh, atkārtotu pagātnes kļūdas un tās, kuras mēs uh, varētu kā monetārā fonda kļūdas, kurš pielietoja, varēs teikt, tādus risinājumus, kas pasliktināja uh, situāciju. Uh, Un ar Gozes kungu, tad, kad viņš sasa, ka nevajadzētu pārāk izteiktu kontroli veikt un nogaidīt. Uh, Uh, un paskaitīties, kā uh, šī palīdzība tiek izmantota. Nē, brīdī, kad tiek um, noteikts, ka uh, palīdzēs, tad jānosaka noteikumi. Eiropas Savienība ir maksājusi daudz un nevajag pārbaudīt um, noteikums, lai aizvērtu acis. Mēs nevaram akceptēt šodien Eiropas Savienībā, ka viss neaizsargātākie maksā par um, nepareizo politiku. Un es Eh, negribu apvainot eh, komisiju par uh, sliktu vērtējumu Latvijas politikai. Neviens uh, komisāra kungs uh, neteica, ka tas ir ceļš, pa kuru mēs vēlamies doties, bet mēs nevaram akceptēt to, ka Eiropas Savienības budžets uh, un mūsu solidaritāte attiecībā uz Latviju um, izvērš tā, ka uh, viss neaizsargātākie tie, tiek skārti vissmagāk. Uh, ir jārūpējas par sabalansētību un uh, atjaunotību uh, Latvijas uh, ekonomikā. Paldies. Priekšsādātājs. Tagad uh, Eiropas uh, Liberāļu demokrāta apvienības grupas vārdā Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētāji Eiropas Savienības sociālās iekļaušanas process ir Eiropas Savienības stratēģiskais mērķis ekonomiskās krīzes laikā. Īpaši palielinās risks, ka daudzi pilsoņi tiks eh, atstumti un zaudēs darbu, bet īpaši tas attiec uz tiem, kas zaudē darbu, kas ir jau tā mazaisargāti, un arī uz tiem, kas uh, saņem sociālos pabalstus. Šis jautājums jautā komisija, vai ir paredzēts vidējā termiņa finanšu palīdzību saistīts, saistīt ar atbalstu sociāli neaizsargātajiem cilvēkiem. Palīdzības palīdz, eh, saņēmēji Uh, spēja saņemt palīdzību tikai uh, izējot cauri sarežģītam administrīvam procesam. Taču būtībā tas nebūtu atbalstāms, taču tad, ja tas ir saistīts ar sociālo atstumtību, tad tomēr tas ir jāņem vērā. Nav vērts izstrādāt vis, visāds dokuments, ja mēs šādi nenodrošinām cilvēku labklājību. nav īsti skaidrs, kādi šie noteikumi bija un vai tajos ir paredzēts sociālais aspekts. Mēs nevaram mazgāt savus rokas nevainībā, cerot, ka viss, ka situācija atrisināsies. Mēs, protams, varam paļauties uz dalībvalstīm, tomēr šī paļaušanās ir jātaisno. Paldies, Hārkins kundze. Un tagad uz vienu minūti goe vārdā izteiksies arī kungs. Paldies, priekšstādāja kungs, dargie kolēģi, komisāri kungs. Lielākā daļa ekonomistu saka, ka a, krīzi a, izraisa a, tas, ka a, ieguvums, kas tiek iegūts darba veidā, tiek a, novadīts a, a, tikai saņēmēju a, kabatās. A, un uh, sociālās sistēmas un vispārējais nozīmes pakalpojumi jāstiprina, lai iedzīvotāji mazāk uh, ciestu. Un tās problēmas, par kurām runājam šovakar, tas ir šo nosacījumu uh, daba, kādus jūs izvirzat tad, kad uh, saņem Eiropas Savienības uh, palīdzību vai arī Startautiskā valodas fonda palīdzību. Uh, bet ir uh, nepieciešams struktūra uzlabojumu programmas uh, īstenojums, nesamazinot uh, sociālo uh, sektoru un arī vispārreiz nozī, nozīmes pakalpojums. Tas ir nozīmīgi un tas tikai pastiprina krīzi, bezdarbu un nabadzību. Tādēļ mūsu um, skatījumā jāmaina kriteriji un jālemj tā, ka Eiropas Savienības palīdzība un Starptautiskais valūtas fonds uh, sniedz jaunu veidu kredītu formu un tos uh, piešķir tikai uh, ievērojot jaunus uh, uh, kritērijus un lai minimālie sociālie uh, aspekti tika pali, palielināti un lai darbs tiktu dots visiem. Un būtībā sociālais progress ir jānodrošina. Tas ir saistīts ar ekonomisko attīstību un nevis pretēji. Paldies! Priekšstādātājs, paldies tagad uh, Jārikungam un tagad atsevišķie runātāji politisko grupu vārdā. Divas, vār, divas minūtes Kariņkungam, lūdzu. Godājumais priekšsēdētāji kungs, godājumais komisāra kungs. Eiropas komisija ir izrādījusi saprotamu un solidāru pretīm nākšanu dalībvalstīm, kuras krīzes dēļ ir nonākušas fiskālās grūtībās. Stabilas un spēcīgas sociālas atbalsta sistēmas nav uzturamas bez spēcīgām dalību valstu tautsaimniecībām. Kolēģi piedāvā sašaurināt finansiālā atbalsta nosacījumus, ko es principā uzskatu par nevēlamu. Drīzāk būtu nepieciešams nopietni apsvērt iespēju paplašināt finansiālā atbalsta saņemšanas nosacījumus, atļaujot tos izmantot ne tikai valstu budžetu un finanšu sistēmu stiprināšanai, bet arī tautsaimniecības attīstībai. Ieguldījumi tautsēmniecībā ir nepieciešami, lai ilgtermiņā nodrošinātu stabilas sociālās atbalsta sistēmas. Finansiālās palīdzības līdzekļu izmantošana arī šādā veidā būtu labākais veids, kā visīsākajā laikā palīdzēt finansiālās grūtībās nonākušajām dalībvalstīm. Valstu izēja no krīzes un tālāka stabilizācija ir cieši saistīta ar Eiropas Savienības politiku attiecībā pret šīm valstīm. tikai saskaņota un efektīva rīcība dos rezultātus eiropas savienības mērogā. finansiālā palīdzība nav un nevar būt vienīgais veids kādā eiropas valstis var atbalstīt viena otru. ir jāpanāk kompleksi risinājumi kas veicinātu visu eiropas savienības dalībvalstu ekonomikas attīstību. paldies par uzmanību! Gracias, Paldies Karaņikungam. Tagad uh, viena minūte uh, Gans kundzei vārds. Godātais priekšsēdētāji kungs, valstis, uh, par kurām mēs uh, runājam, ir Eiropas Savienības jaunās dalībvalstis. Pēc uh, pārmaiņām viņām bija jārūpējas par pārmaiņu. Uh, Uh, izmantošana tādā veidā, ka notika pārstruktūrēšana un tās iesaistījās brīvajā tirgu, kā arī rūpējās par tiem, kam mm, mm, tam bija nesi, nepieciešams. Un šeit mēs redzam, ka cilvēkiem vienkārši nav daudz rezervju. Viņiem ir grūti atmaksāt kredītus par viņu dzīvokļiem. Uh, Un aizvien vairāk ir problēma un aizvien mazāk um, valdības uh, spēj izdot sociāliem uh, mērķiem. Un sākas ir tādas, ka uh, aizvien lielāka ir nestabilitāte, redzam arī, ka populisms izplatās. Mums tas viss ir uh, jāievēro un mums uh, jārīkojas Eiropas solidaritātes izpratnē. Paldies! Priekšstādātājs. Tagad nākošais runātājs Klutikungs viena minūte. Paldies, priekšstādātāja kungs. Temats, par kuru mēs runājam šovakar, ir vairāk kārt jau bijis Eiropas parlamenta darba kārtībā. Zinām, ka komisija piešķirot finanšu palīdzību orientējas uz starptautiskā valūtas fonda uh, nosacītību. Un vairāk kārt parlaments jau ir uzdevis jautājums komisijai. Tā 2008. gada novembrī aicinājām komisiju uh, izvērtēt banku rīcību, kad tās uh, rīkojās pārvietojot savus finanšu līdzekļus uh, neatbilstoši noteikumiem. Uh, Eiropas parlaments vēlreiz atkārtoja uh, šo prasību un jautāja Mm, kādi būs konkrētie dokumenti un detalizētie dokumenti starp Eiropas komisiju un dalību valstīm un kādi būs ļoti precīzi detalizēti šī nosacījumi. Cik zinu, tad šie pieprasījumi vēl nav atbildēti šodien. Tādēļ pirmais jautājums, vai tas tā ir, ka uz šiem jautājumiem nav uzdots atbildes, un tad mans otrais jautājums, ja tas tā ir, kādēļ tas eh, tā ir noticis, kādēļ nav atbildēti mūsu jautājumi. Un trešais jautājums, kad mēs varam rēķināties ar to, ka mums atbildēs. Paldies! Priekšstādātājs. Paldies Klutis kungam. Tagad nākošais runātājs divas minūtes Stoložan kungs lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es pārstāvu valsti, kuras, kura no Eiropas komisijas ir saņēmusi finanšu palīdzību. Uh, maksājumu bilancei. Es pārstāvu Rumāniju un gribu pateikties Eiropas komisijai, ka tā ir rīkojusies tik ātri un uh, tik ātri ir sniegusi šo finanšu palīdzību. Bez šīs uh, palīdzības uh, ekonomiskās un sociālās uh, problēmas Rumānijā uh, tikai padziļinātos. Protams, ka šeit ir daudzas sociālas problēmas šajās valstīs, tajās, kas ir saņēmušas finanšu palīdzību. Un mēs varam diskutēt par to, kāda sociālā nosacītība uh, varētu tikt iekļauta šajās, šajos vienošanās tekstos par finanšu palīdzību. Ja mēs šādi raugamies, tad mums jāievēro ir tas, ka ir um, sociālās drošības uh, sistēmas šajās valstīs, kas ir uh, novedušas pie tā, ka ir radusies, nelīdz, radis, radusies nelīdzsvars, kādēļ tad ir bijusi nepieciešama šī finanšu palīdzība. Tātad, ja mēs runājam, diskutējam par sociālo nosacītību, tad noteikti jādiskutē par reformām šajās uh, sociālajās jomās. Un pirmām kārtām par uh, pensiju sistēmām, lai šeit uh, tiktu radīta vidēja termiņa finanšu ilgtspējība. Un tas atrisinātu šo problēmu pamatu. Paldies. Priekšsēdētājs. Paldies. Uh, tagad uh, nākošais uh, runātājs Derosas kungs. Viena minūte, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāj kungs. Un paldies komisaram Almuņa Jūnijā izskanēja tāda informācija, ka pēc krīzes eh, pasaulē vajadzētu izskatīties citādi, bet man rodas aizdoms, ka tā viss nebūs. Šīs krīzes beigās mums vajadzētu būt labākai kvalitātei drož, uh, eh, un arī eh, tūkstošgadas uh, mērķu izpildes nodrošināšanai. Bet ir redzams, ka e, bankas un e, visas pasaules e, un finansisti visā pasaulē vienkārši izmanto viņu privilēģijas. Un komisija sankcionē miljārdu eiro ieplūšanu īrijai īrijas valdībai, kas mēģina nogalināt tūkstošgadus eh, attīstības eh, mērķu, mērķus. Un Eiropas eh, dzīves uzlabošanas ziņojumā ir minēts, ka pasākumi kas, eh, kas risina īstermiņa problēmas, ir jāsaista ar ilgtermiņa problēmu risinājumu, un dalībvalstīm vismaz būtu jāmēģina to darīt. Paldies! Un tagad vārds. Un tagad ir eh, iespēja izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Vis... Viena minūte, Sikievska kungs lūdzu. priekšsēdētāja kungs, šajā sarežģītajā laikā daudzas dalībvalsts ir izlēmušas eh, pieprasīt finanšu palīdzību no dažādām starptautiskām iestādēm. Un tad rodas jautājums, kāda daļa no šī atbalsta ir sasniegusi visneaizsargātākos uh, cilvēkus? Tūkstošiem cilvēku Eiropā zaudē darbu ikdienas. Un dalībvalstu valdības rodas jautājums, vai tās ņem vērā sociālos aspektus pieprasot finanšu palīdzību. Man tiešām rod šaubas par to, kad es redzu uz to, ka pasliktinās dzīves apstākļi un palielinās bezdarbs daudzās dalībvalstīs. Tāpēc es gribētu jūs aicināt uz to, lai mēs eh, nepievērstu, nepievērtu acis uz to situāciju, kurā nonākuši visneaizsargātākie cilvēki. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds figurēdu kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! ekonomiskās un sociālās kohēzijas principa piemērošana ļoti svarīga krīzes situācijās. Un tas nozīmē, ka jābūt palielinājumiem kopienas budžetā, lai varētu nodrošināt Eiropas Savienības dalību valsts labklājību. Un te pašā laikā mums jāņem vērā arī sociālā uh, nodrošinātība. Uh, un uh, jānodrošina tas, ka visiem cilvēkiem ir pieeja kvalitatīviem pakalpojumiem. Tas ir daļa no pamatiesībām. Bet mums ir jālieto ne tikai komisijas finanses, bet arī jāveic nopietni pasākumi ekonomiskajā un sociālajā jomā. Un mums jāpanāk, lai Eiropas Savienībā nabadzība neiz, neiet plašumā un lai sociālā, eh, sociālais eh, taisnīgums valdītu Eiropas Savienībā. Liels paldies! Saka priekšsēdētājs, tagad viena minūte Kelī kundzei. Kungam. Paldies, priekšsēdētāji, tikai pāris vārdi. Exactly in good faith Es ar lielu uzmanību uzklausīju šo diskusiju, jo Eiropas Savienība darbojas un patiesi vēlas palīdzēt tām valstīm, kuras atrodas sarežģītā situācijā. Arī mana valsts ir atradusies sarežģītā situācijā. Bet vienlaikus tiek uzdots jautājums, ja tiek sniegts finansējums un ja tiek teikts, ka ļoti tādi strikti nosacījumi tiek ar to saistīta, tad jāraugās, kāda ir attīstība. Vajadzētu nodrošināt to, lai uh, nebūtu nekāda pārkāpuma attiecībā uz uh, šiem līdzekļiem. Vai komisija ir nodrošinājusi, ka šeit ir paredzētas arī sankcijas? Nav akceptējams uh, tas, ka Mm, finanšu um, līdz, eh, līdzekļi tiek piešķirti, uzticība netiek attaisnota un sankcijas netiek paredzētas. Un mēs ceram, ka pēc krīzes mēs atradīsimies labākā situācijā nekā līdz šim. Priekšsēdētājs, paldies Kalīkungam, tagad vārds eh, komisāram. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, gribētu sākumā teikt, ka nosacījums, kurus parlaments uh, noformulēja, ka tos es atbalstu. Tie bija uh, šie um, nosacījumi, kas tika saistīti ar finanšu palīdzību, kas tika sniegta uh, trim valstīm. Un uh, tie bija uh, nosacījumi, Un šie nosacījumi bija um, daudz labāk nekā šīs valsts varētu to saņemt, ja aizdevumi tik ņemti uh, brīvā tirku. Šie nosacījumi, par kuriem runāja parlaments, uh, tika ievēroti, bet, uh, mm, bet ja tiek izmantota uh, iespēja izmantot palīdzību, un situācija ir tāda, ka, manuprāt, ir bijušas dažas nesaprašanās un arī dažu uh, runātāju uh, teiktajā to uh, no tā sapratu, ir līdzekļi no struktūra fondiem un no citām programmām. Latvijā, Ungārijā un arī Rumānijā problēma ir tāda, ka maksājumu bilancei tika prasīta palīdzība, jo nebija nekādas citas iespējas. Mēs nerunājam tagad par kādu konkrētu projektu vai kādu konkrētu pasākumu, mēs runājam par valstīm, kurām ir problēmas ar maksājumu bilancēm finanšu krīzes dēļ. Un uh, iepriekšēju kļūdu dēļ tā saskars ar daudz plašākām problēmām mm, Tas nenotiek ne komisijas, ne parlamenta, ne padomas eh, darbības dēļ. Tā nav mūsu um, atbildība ka, un nav mūsu vēlme pagātnes problēmas pēkšņi kaut kā atrisināt. Mēs gribam sniegt palīdzību dalību valstu maksājumu bilancēm. Un šīm valstīm bija problēmas ar finansējumu, pašfinansējumu. Dažkārt ir jautājums arī par uh, publiskajiem izdevumiem. Protams, ka drīzāk uh, ir iespēja gluži konkrētus nosacījumus, jeb nosacītības savienot ar šīm naudām. Pagājušajā nedēļā otrdien Briselē es uh, vēlreiz uh, mēģināju uh, kādu Latvijas valdības pārstāvu pārliecināt par to, ka uh, um, pasākumi var būt arī um, tādi progresīvā izpratnē veicami. Bet jūs zinat tikpat labi eh, kā es, eh, ka mums eh, nemaz nav tik daudz iespēju. Kādas tad ir mūsu alternatīvas? Vai uh, mēs, uh, vai tad mums vajadzētu vienkārši šo valsti atstāt uh, vienu šajās problēmās? Uh, šīs finanšu problēmas tad uh, novestu pie tā, ka šīm valstīm būtu jādevalvē viņu valūtu par 25-30%, un tas novestu pie lielas šo valstu pilsoņu nabadzības. Es domāju, ka jūs to nevēlaties, un es to nevēlos, mēs to nevēlamies. Mums ir jāstrādā pie nosacītības. Es absolūti piekrītu tām analīzēm, kādas dažādās runās tika izteiktas. Arī es to tā redzu. Bet tāds valsts gadījumā kā Latvija vai Rumānija, pat laban situācija ir vēl vēl um, daudzkārt uh, sarežģītāka. Nu, iedomājieties, uh, kā jālemj tam, piemēram, kas lemj, vai uh, tiek sniegt finanšu palīdzību kādai valstī, jeb nē. Kādai, un tā ir valsts, kur um, parastajā tirgū šādu aizdevumu nevarētu saņemt. Tā ir problēma, kur mēs mēģinam atrisināt, un, protams, tos četrus nosacījumus, kurus jūs pieminējāt, mēs vēlamies uh, tos ievērot, protams. Paldies! Līdz ar to šīs debatas ir noslēgtas un pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir komisijas paziņojums par politisko stāvokli Hondurasā pirms 29. novembra paredzētajām vēlēšanām.